noteikumus un sekotu līdzi situācijas izmaiņām darba tirgūs, un arī Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem būtu pieejams viņu darba tirgus. Paldies komisāru kungam, turpina prieksēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši izskatīt pirmo darba kārtības punktu šās naktas plenāru sēdē un pārējām pie nākotnā, nākošā. Un tas ir komisijas paziņojums par no klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu nonākšanu pārtiks ķēdē. Vispirms es dodu vārdu dalīkungam, vārds jums. Mr. President, on Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, es esmu tiesas laimīgs, ka man ir šī iespēja runāt par komisijas paziņojumu tik ārkārtīgi delikātā jautājumā, kā no klonētiem dzīvniekiem iegūt produktu nonākšanu pārtiks ķēdē. Vispirms ir jāuzsver un vēlreiz jāuzsver, ka nav nekādu pienā, pierādījumu par to, ka kādam būtu jāuztraucās, ka klonētu dzīvnieku produkti nonāk pārtiks ķēdē. Un tomēr runājot par dzīvnieku labturību, protams, ir vēl daudz darāmā. Taču jau kāda veida bažas izskatās tikai pieaugs laika gaitā, jo šobrīd tehnoloģijas ļauj produktu ražošanu dažādot. Patiesībā jautājums ir ētiskas dabas, un tas jau ir ārpus Eiropas Savienības likumdošanas un tiesiskuma mandāta. Uh, Mums ir jārunā par patērētāju tiesībām zināt, kas ir ticis iekļauts produktu ražošanas procesā. Varbūt vissvarīgākais jautājums vismaz komisijai šobrīd ir vajadzība novērtēt adekvātumu un nepieciešamību pieņemtām normām, kas attiektos uz klonētiem dzīvniekiem un no viņiem iegūtiem produktiem. Protams, es pilnībā izprotu parlamenta nostāju. Tādā aspektā, ka no klonētiem dzīvniekiem iegūta produkta nonākšana pārtiks ķēdē Eiropā ir zinām ierobežojumi. Godātie deputāti, šis aizliegums attieksies arī uz klonēto dzīvnieku pēctečiem. Komisija uzskata, ka klonēto dzīvnieku produktu un to pēcnācēju produktu nonākšanai tirgū ir jātiek aizliegtai, un šobrīd tas attiecās arī uz tā jaut, saucamajiem jaunajiem pārtikas produktiem. Runājot par klonēto dzīvnieku vērtību, ir maz ticams, ka viņi tiks izmantot tiešā vai netiešā veidā produktu pārtikas ķēdē. Jautājums varbūt vairāk ir par klonēto dzīvnieku pēctečiem, jo diez vai viņus varēs nodalīt no pārējās ģenētiskās ķēdes. Komisija laika gaitā nāks klajā ar tālākiem priekšnikumiem. Patreizajā situācijā komisija apstiprina, ka jauno un moderno pārtiks produktu ražošana uh, E, varbūt pilnā mērā neatiec, varbūt pilnā mērā nepārstāv visus klonēto dzīvnieku produktus. E, runa, piemēram, varētu iet par klonētu dzīvnieku spērmas izmantošanu un e, ar pirms tirgus produktu autorizācijas iespējām šobrīd mēs to nevaram nodrošināt. Komisija šobrīd sagatavo ziņojumu, kas attieksies uz pilnīgi visiem klonētu dzīvnieku uh, un no tiem iegūto produktu nonākšanu pārtiks ķēdē. Šis ziņojums tiks sagatavots novembrī, un tas būs par sava veida pamata dokumentu tālākām diskusijām starp visām institūcijām. E, es e, ceru, ka mums vēl būs auglīgas diskusijas par šo jautājumu turpmāk, un ka mums izdosies panākt vienošanos. Paldies komisāru kungam! Tagad grupu pārstāvji no nu, Tautas partijas trīs minūtes Ajuso. Paldies, komisāri, par to, ka paskaidrojāt mums par šo te klonētu dzīvnieku produktu nonākšanu pārtikas ķēdē. Parlaments un komisija acīm redzot ir vienojušies, ka uh, Eh, regula par jauniem pārtiks veidiem nav tas īstais ietvers, kur apskatīt šo tēmu, jo tur darbības joma ir atšķirīga. Mēs visi zinām, ka klonēti dzīvnieki pēc eh, zinātnieku domām vismaz. Un gaļa no klonētiem dzīvniekiem ir pilnīgi droša. Tā atbilst visām pārtiks drošības prasībām. Ir tikai viena problēma, proti Nav iespējams atšķirt gaļu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem, un gaļu, kas nāk no parastiem dzīvniekiem. Rezultātā mums ir jāiz, jā, jāizveido izsekojamības un marķēšanas noteikumi. Patērētājiem ir jāzina, viņiem ir jāzina, vai gaļa, ko viņi ēd, nāk no klonēta vai neklonēta dzīvnieka. Un jūs arī minējāt iemeslus, kāpēc tas nepieciešams. Iespējams, ka patērētāji izvēlētos neēst klonētu dzīvnieku. Man ir jautājums. Iespējams, tiks noteikts aizliegums uh, patērēt klonētu dzīvnieku gaļu Eiropā, un iespējams, ka aizliegs arī ražot, ja baudzēt šos dzīvniekus. Ja mēs lieksim ražotājiem izmantot jaunu tehnoloģiju, kas ir pierādījusies kā laba uh, tehnika, lai ražotu gaļu. Un kas varētu radīt labumu šiem ražotājiem. Jo šiem dzīvniekiem varētu būt mm, pozitīvs uh, raksturlielums kaut arī tie ir klonēti, tad iespējams, ka mums rastās problēmas. Ja mēs aizliegsim šādas metodas, tad mūsu ražotāji un uh, lopaudzētāji cietīs no konkurences citos tirgos. Ja mēs, ja mēs aizliegsim klonētu dzīvnieku gaļas importu no citām valstīm, tad tā būs liela problēma. Es nezinu, vai mēs spējam to aizliegt cits e, valstis mums neļaus uzlikt tādu aizliegumu. Iespējams, ka beigās mēs nonāksim pie absurda situācijas, kad mūsu ražotāji, lūpu audzētāji nevar izmantot jaunas metodas, bet patērētāji ēdīs e, e, šādus te produktus ar vai bez marķējumu, jo šie produkti nāks no ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc es vaicāju, kāpēc mēs gribam to darīt. Uh, Kāpēc mēs gribam liekt ražotājiem izmantot metālu, metodu, lai audzētu dzīvniekus? Ja mēs nevaram apturēt e, produktu importu. Paldies Ajuso kundzei. Sociālistu un demokrātu grupai divas minūtes Kapulusa kungām vārds. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Liels paldies par informāciju, kur jūs šodien mums sniedzāt, kolēģi. Visas jaunās eh, attīstība biotehnoloģijās rada bažas mūsu patērētoju vidū, un dzīvnieku klonēšana arī šai skaitā. Mēs esam, mums ir notikušas diskusijas, ir veiktas, veikti izpētī, pētījumi par šīm tēmām. Mēs, esam, mēs redzam, ka klonēšana ir labs veids, kā ražot dzīvniekus. Tur ir atbilstība visiem standartiem, tie ir ilgtspējīgi produkti. Un visi šie elementi parlamentā ir jau izspriesti. Apvienotā karalistē šovasar notika aptauja par to, ko cilvēki domā, un iz, iznāk, ka mm, ir atšķirības starp vietējiem un mm, starpt, starptautiskiem zinātniekiem. Nacionālie zinātnieki uzskata, ka ir jāizliedz e, govsgaļas e, ražošana, bet e, citi uzskata, ka šīs metodas var izmantot plašā mērā, mērogā. Tātad zinātnieki ir secinājuši, ka nav nekādas atšķirības starp šīm, šiem te gaļas veidiem un starp piena veidiem no šiem te klonētiem dzīvniekiem. Šeit ir būtiski pasvītrot, ka visi dati joprojām pagaidām ir ierobežoti. Mums vēl nav bijusi plaši, bijuši plaši pētījumi par klonāt dzīvnieku dzīves ciklu. Tāpēc mums vēl pagaidām nav pamata secinājumiem, bet mums ir jāturpina diskusijas balstoties uz zinātni, lai mēs varētu sniegt atbildes pilsoņiem, lai viņi var pieņemt lēmumu balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem. Paldies, komisāri! Un mēs ļoti gaidām jūsu ziņojumu par eh, šo te informāciju mēs arī gaidām, lai varētu novērtēt situāciju. Paldies Kapulas Santosa kungam. No Alde grupas Laina kunga vārds. Paldies priekšēdē komisāru, kolēģi. Domāju, ka ir svarīgi, kā citi jau teica, un komisārs arī sacīja sākumā, nav nekāda riska cilvēku veselībai, ja mēs saņem e, produkts no dzīv, klonētu dzīvnieku pēstečiem. Un man liekas, ka mēs vairāk runājam par, tieši par uh, pēstačiem. Šodien es gribu runāt, uh, vakar mēs jau tikāmies komisāru uh, Skotijā. Šovasar, piemēram, tāda situācija, ka fermeri ir ļoti dinamiski un izmanto labāko ģenētiku. Un ASV izrādījās, ka bija kāds kl klons un tur bija jautājums par to, vai šos dzīvniekus var izmantot, un viņi nesaprata, vai tur vispār ir kaut kāds jautājums par klonētiem dzīvniekiem. Un 90 um, dzīvnieki tika izaudzēti šajās fermās. Un viņi ir tu, e, sākuši domāt, ka varbūt vajadzētu pārdot pienu no šīm fermām, bet at, e, apvienotajā karalistas uh, e, prāt uh, sanāk, ka ražojums no klonētiem, bet uh, klonēt dzīvnieku pēctečiem nav izmantojams. Un šie produkti ir nevērtīgi. Bet citas, citās dalību valstīs ir cita interpretācija. Un iespējams, ka tu, tur skatās pozitīvāk un varbūt šos produktus var pārdot ASV. Un tur jau tā lieta, ka mums dalību valstīs nav vienprātības ne patērētāju vidū, ne fermeru vidū. Un es domāju, ka raugoties no parlamenta pozīcijas, mums, mums ir jārunā par klonēt dzīvnieku pēctečiem, un mums tieši šie produkti būtu jāaizliedz. Manuprāt, mums ir jāpieņem, ka e, zinātnieki saka, ka nav nekādas atšķirības starp dzīvniekiem. E, un ka mums tieši jārunā par uh, eh, klonēt dzīvnieku pēc taču uh, eh, produktu aizliegumu. Es domāju, ka fermeriem un patērētājiem jābūt skaidrībai šajā emocionālajā jautājumā. Paldies! Paldies! Trīs minūtes zaļajiem. Stājies kungam. Paldies, godātie kolēģi! Šī tēma ir ārkārtīgi interesanta, bet, eh, komisār kungs, jūs neko neteicāt par eh, incidentu, kas bija šovasar, jo eh, tas jau ir pamatā šīm debatēm, proti tas, kas notika Skotijā, kur ir dzimuši dzimušas govis no embrijiem, kas bija klonēti Amerikas Savienotajās valstīs, un vismaz viens šāds dzīvnieks nonāca pārtiks ķēdē. Uh, Arī Beļģijā kaut kas līdzīgs notika, jūs neko par to neteicāt, bet es labprāt būtu dzirdējis jūs komentārs, jo tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Jūs jau pats sacījāt, ka daļa no problemātikas ir tā, ka patērētājiem jebkurā gadījumā ir tiesības uzzināt, no kurienes ceļus viņa pārtika. Es domāju, ka šajos gadījumos cilvēki nezināja. Cilvēki nezināja, ka šie lopi ir dzimuši uh, dzīvniekiem, kas eh, ir klonēts. Un es gribētu dzirdēt komentārus. Jūs, protams, zināt, ka visas šīs debates tiek plaši apspriestas. Um, Lietārds kundzē bija ziņojums aizvakar par to runāju. Jūs zināt, ka te ir, ar, ka, ka jūs esat ļoti lielā konflikta situācijā ar padomi. Uh, Un es tomēr ceru, ka jūs tik tiešām saprotat, ka visā šajā te samienāšanas procedūrā, kas, eh, kam jābeidz šī līdz de novembra beigām, līdz decembra beigām, tad līdz ar to nav vairs vairāk daudz laika. Un eh, tā pozīcija, ka tā nostāja, kāda būs komisijai, būs izšķiroša attiecībā uz to, vai rezultāts būs labs vai slikts. Jūlijā debatējos jūs jau sacījāt, ka jūs nāksiet klajā ar ziņojumu. Uh, citējuši angliski, tātad līdz 2010. gada novembrim. Jūs jau sacījāt pats, kaut kad novembrī būs šāds te lēmums. Un tas ir tieši tas, tas punkts, kad beigsies arī samienāšanas procedūra. Es ceru, ka jūsu dienesti tagad tomēr tā ātrāk darbosies Un eh, jums ir jāieņem nostāja, jānosaka kaut kāda politika šajā ziņā, lai būtu arī kaut kāds rezultāts ar padomi. Un jūs jau arī neko neteicāt par parlamentu nostāju attiecībā uz moratoriju. Jūs kolēģi citu komentāri īsteno lobby pasākums parlamentā, un viņi saka, jā, moratorijas tas ir ļoti slikti. Tad būs atkal kaut kāds tirdzniecības karš, būs kaut kas līdzīgs banānu kariem. Uh, kā mums bija ar citām valstīm. Varbūt jūs varētu pakomentēt to. Un tad, kolēģi, te jau nav problēma ar, jūs sacījāt, ka nav problēma, kas būtu saistīta ar iedzīvotāju veselību, bet es domāju, ka jūsu nostāja, tas, kā jūs sacījāt, ka pagaidām nav pamata um, uztraukties par kādu problēmu, zinātniskie pierādījumi par to, ka šāda gaļa varētu būt kaitīga. Uh, nav pietiekama. Nu, es gaidu jauno nostāju, pirms mēs varētu skaidri izteikties. Nu. Konservadors un reformistas par un minūtu. Paldies no ECR viena minūtu Vojčakovska kungam. Liels paldies priekšādētāji! Diskusija šovakar skaidri parāda, ka runas par juridiskām lietām, par klonēšanu būs ļoti sarežģītas. Ja mēs runājam par jaunu tehnoloģiju pārtikas ražošanā, tad mēs ielecam ūdenī un nemaz neskatāmies, vai tur ir ūdens vispār. Tas ir diezgan bīstami. Mums nav zinātnisko datu, kas būtu piemērot. Mums ir dažas idejas, bet mēs nespējam iedomāties eh, il sekas eh, ilgtermiņā, ja mēs izmantojam šīs jaunās metodas. Mēs nezinām, kā tas ietekmēs bioloģisko daudzveidību, līdzsvaru starp eh, sugām un cilvēku un dzīvnieku veselību, jo mēs zinām, ka klonēšana nav laba dzīvnieku veselībai. Šie dzīvnieki nav pārāk veseli un viņi cieši, tāpēc mums jāvirzās uz priekšu uzmanīgi. Mēs nezinām pietiekoši, lai tā riskētu. Mums vajadzētu tomēr aizliegt, aizliegt uh, klonēt dzīvnieku produktus uh, pārtikas ķēdē. Paldies! No goja grupas divas, minū, divas ar pus minūtes Liotāras kundze. Rei. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau mājā izteicu bāžas par to, ka gaļa no klonētiem uh, dzīvniekiem varētu nonākt pārtiks ķēdē. Komisija toreiz, uh, nu, man tā kā izsmēja. 7. jūlijā parlaments, nu, šeit jau gal galā mēs uh, sēžam ar um, Eiropas uh, Savienības pilsoņu svētību, un es gribētu teikt, ka vajadzētu šādu klonētu dzīvnieku gaļu aizliegt. Nav jau tā, ka iedzīvotāji varētu tā ļoti vienkārši atšķirt šādu klonētu gaļu, tā ka tā ir atrodas viņiem uz šķīvi, komisārs jau to sacīja, bet komisārs neko nepateica par to, kā tagad to varētu novērst. Nu, vismaz es neko tādu nedzirdēju viņa sacītajā. Un tagad mums ir jāgaida līdz kaut kādam brīdim novembrī, bet es vairs nevaru izturēt šo gaidīšanu. Komisāra kungs, jūs taču neļausieties sevi ietekmēt ar tiem vārdiem, ka varētu rasties uh, jauns tirdzniecīgs kar, karš ar Argentīnu vai Brazīliju, ja jūs aizlieksiet to. Bet, nu, gal galā klons ir, tas ir neētiski un tas nav draudzīgi pret dzīvniekiem. Klonēšana noved pie tā, ka dzīvnieki ļoti bieži piedzims nedzīvi vai arī uzreiz viņus ir jānokauj tādēļ, ka viņiem ir dažādas kroplības. Uh, Mums ir ļoti neskaidra likumdošana šajā jomā, un tagad ir tā, ka šī prakse e, e, nu, draud izplatīties arī Eiropas Savienībā. Mēs esam pieprasījuši moratoriju klonētu dzīvnieku produktu izplatīšanai, un es gribēju komisāram Digūhtam vēl lūgt izbēgt būt visu laiku ASV pakalpiņam, un viņam nevajadzētu visu laiku aizstāvēt biotehnoloģiju industriju. Komisāram būtu jādarbojas Eiropas Savienības pilsoņu interesēs, un viņam nav nepieciešams klausīt tādām instrukcijām, kas nāk no valdībām un instancēm, kas eh, neatrodas Eiropas Savienībā. Mēs tiešām esam nonākuši tik tālu, ka Eiropas Savienībā aiz bailēm no kaut kādiem draudiem no Pasaules tirdzniecības organizācijas puses aizmirst eh, mūsu pilsoņu intereses un ļaujas ietekmēties. Ja tas tik tiešām tā ir, tad man ir jābalstās, jā, jāsāk bažīties par Eiropas Savienības stāvokli. Paldies! Un tagad TFD grupas vārdā Aņūkungs, lūdzu priekšsēdētāji. Es runāšu vienu minūti, būsiet priecīgs par to. Mums šeit ir priekšā ļoti sarežģīta situācija. Te ir strīds arī par ģenetiski modificētām labībām. Katru reizi, kad tiek uh, noteikti, kad tiek iznot uh, kaut kādi teksti, ir dažādi emocionāli apsvērumi un kas attiec uz uh, ģenetiski modificētu labību komisiju tagad ir īstenojusi pasākumus Un šī rīcība ir sekojusi tikai pēc tam, kad gadiem ilgi ir bijusi, bijis ļoti grūti Eiropas Savienības institūcijās pieņemt lēmums. Un nav nekāds brīnums, ka Eiropas Savienībā nav skaidrības par likumdošanu attiecībā uz klonētu dzīvnieku pēctečiem. Un ja būs vēl Eiropas Savienības vairāk likumdošana šajā jomā, tad situācija būs vēl tikai sarežģītāk. Varbūt vajadzētu kultūrām pašām izlemt, vai pieļaut šādus klonāt produktu ienākšanu tirgū vai nē, un to varētu noteikt ar uh, marķēšanu Eiropas Savienībā neiejaucoties, jo tas radītu jaunas iespējas Eiropas Savienības zemniekiem. Paldies! Kritos, Paldies! Uz divām minūtēm dodas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es apsveicu jūsu ziņojumu še, šovakar, kā Džordžs Lajens jau norādīja. Nesen ir bijušas vairākas situācijas Eiropas Savien... Lielbritānijā saistībā ar uh, klonēta dzīvnieku pēcteču nonākšanu tirgū Apvienotās karalistes pārtiks standarta aģentūra radījusi neskaidru situāciju un eh, grūtības radīts arī ražotājiem pavisam noteikti sriedrakājus arī uzticību pārtiks nekaitīgumam. Mūsu pārtiks drošības aģentūra uzskata, ka šāda klonēta dzīvnieku gaļa ir jauni pārtiks produkti. Savukārt citās Eiropas Savienības dalība valstīs tas tā netiek uzskatīts, un līdz ar to šī situācija nav viennozīmīga. Komisija un pārtiks standarta aģentūra ir diskutējusi, lai panāktu lielāku skaidrību gan ražotājiem, gan patērētājiem. Kas ir tātad šie jaunie pārtiks produkti klonētu dzīvnieku sakarībā un um, klonētu dzīvnieku pēcteču sakarībā? Tas nav skaidrs, tas būtu jānoskaidro visā Eiropas Savienībā un tik tiešām arī attiecībā uz importu no trešajām valstīm. Tas mēs visi zinām, uzticība attiecībā uz produktu izcelsmi ir ļoti būtiska. Paldies! Gracias, Dots. A... Paldies, Dots kundze, un tagad uz trīs minūtēm Šnelhārta kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, godātais komisāra kungs. Pirms vasaras brīvlaika mēs runājam par jauniem pārtiks produktiem, un mēs izlēmām šajā te regulā neapskatīt klonēt dzīvnieku pēcteču gaļu, bet gan uh, no, izskatīt to atsevišķi un uzdot jautājumu komisijai, un es esmu priecīgs, ka komisija ir par to runājusi šodien. Šīs dienas diskusija varētu būt kā pamats gaidāmam regulējumam, ar kur nāks klajā komisija novembrī, un tāpēc ir arī ļoti būtiski tas, ka mēs šovakar diskutējam par šiem jautājumiem. Šodien jau vairāk izskanēja tas, ka laika mums nav. Amerikas Savienotajās valstīs vismaz 15 eh, šādu vismaz ir, ir jau liels skaits eh, šādu klonētu dzīvnieku, kuriem ir pēcteči, un um, apvienotajā karalistē tāds jau ir ienācis tirgu. Es īsti nezinu, Es gribētu atgādināt, kāpēc mēs toreiz pieprasījām īpašu regulējumu. Mēs sacījām, ka nav īsti skaidrs, vai klonēta gaļa tiešām nerada briesmas veselībai. Un uh, līdz šim ir īstenot tikai dažādu audu salīdzinājumi, kas ir ņemti no klonētu dzīvnieku gaļas. Līdz ar to Nu, tādi būtiski pierādījumi vēl nav saņemti, un es domāju, ka to vajadzētu vēl pārbaudīt, vajadzētu nogaidīt. Ir vēl otrs aspekts, un tas ir saistīts ar ētiku un dzīvnieku aizsardzību. Komisāra kungs nav pareizi tas, ka mēs šajā jautājumā nevaram, ka mums nav nekādas tiesības noteikts ar Lisabonas līgumu. Mēs uh, iestājāmies par dzīvnieku aizsardzību, un uh, tur, kur mēs redzam kaut kādas briesmas dzīvniekiem, tad vajadzētu izteikties par aizliegumu, vajadzētu noskaidrot šo jautājumu un tiešām atrast arī zinātnisks pierādījums. Tas ir nepieciešams, bet ja būs regulējums un tās diskusijas, kas mums ir šodien, tad var, varēsim to visu pierādīt. Un ja nu, ies, iesim lielveiklā, pastīsimies, kāds ir marķējums lielopu gaļai. To visu var pārbaudīt. Līdz ar to var arī uzrakstīt uz šī marķējuma, ja gaļa ir ņemta no klonēta dzīvnieku. Un uh, ir taču kaut kāds dzīvnieku reģistrs, kas vienmēr ir izsekojams, kur var redzēt, no kurienes šis te lops nāk. Kāds ir marķē, ja ir marķējums, tad visu var ļoti detalizēti izsekot. Uh, un tādējādi iegūt pierādījums, vai šis, šī gaļa nāk no klonēta dzīvnieka vai nē. Jo tā jau saka, cilvēks var pazust, bet dzīvnieks nevar pazust tādēļ, ka tas ir visur ļoti detalizēti reģistrēts. Līdz ar to es gribētu teikt, ka jāizmanto šī sistēma arī tad, kad nonāksim pie secinājuma, ka tiks pieļaut šādu klonēt dzīvnieku gaļu. Galvenais ir stingri izsekojamība un mārķējums kas palīdzēs patērētājiem, bet neaizmirsīsim arī jautājumu par dzīvnieku labturību, tas ir ļoti būtisks. Paldies Šnelharda kungam. Tagad divas minūtes Makavens kundzei. Komisār Dalī kungs, Varbūt jūs varētu pastāstīt, ko jūs gatavoties nākamajā novembrī, jo jūs runājat par ziņojumu, bet tas, ko mēs tagad dzirdējām, mēs dzirdējām par juridisku, par, par par to, ka nav likumdošanas, jo zemnieki šobrīd ir neskaidrā situācijā, viņi īsti nesaprot, ko nozīmē pašai spēkā esošā likumdošana. Tā kā es domāju, ka mēs gribam kaut ko vairāk nekā tikai diskusijas par ziņojumu novembrī. Un ja jūs nāksiet klajā ar jauniem priekšlikumiem, tad tas var ilgt 18 mēnešus, līdz būs spēkā jauna likumdošana. Tātad pirms būs spēkā šāda ir jauna likumdošana, ir nepieciešama lielāka skaidrība. Es ierosinātu noteikti moratoriju. Uh, produktiem no klonētiem dzīvniekiem. Un tas, ko Šnelherkungs tikko sacīja, jūs sacījāt, ka mēs nevaram likumdošanā ņemt vērā ētiskus apsvērums. Lisabons līgumā ir noteikums, kura teiks, ka visā Eiropas Savienības politikā ir jāņem vērā dzīvnieku labturības principi. Un tad ziņojums par Eiropas ētikas grupu kolēģiem, kas nezin, kas tas ir. Tā ir grupa, kur izveidoja prezidents Barozo, lai pētītu Eiropas Savienības politikas ētikas aspektu. Šajā ziņojumā ir skaidrs teikts, ka ir liels bažas par dzīvnieku ciešanām, kas ir saistīts tieši ar klonēšanu un pārtiku, un tur ir teikts, ka ir nepieciešams veikt pētījumus par dzīvnieku labturību klonēšanas ziņā. Un tad vēl jautājums jautājums par bioloģisko daudzveidību. Ja mums ir eh, ganāmpulks ar dzīvniekiem, kas nāk no klonu ģimenes, tad eh, viņi saka, ka tas varētu radīt liels problēmas ar eh, šo te vairošanos un tas varētu palielināt pārtikas ķēdes apdraudētību un līdz ar to arī var pal palielināt gaļas, gaļas patēriņu, kas varētu atstāt arī negatīvas sekas Tāpat arī komisijas um, ētikas komiteja ir um, strādājusi pie, mēs domājam, ka mums ir nepieciešams tāds debats par ētiku, pirms mēs tirgu ieviešam šādu klonētu dzīvnieku produktus. Mums ir nepieciešams debates. Mēs nedrīkstam uh, zemnieks nostādīt tādā uh, ļoti nērtā situācijā ir jāizskaidro likumdošana, un mēs nedrīkstam gaidīt divus, trīs gadus, un tāpēc šobrīd ātri būtu jānosaka monitorijas, pēc tam būtu jāizteno debats, un tad jānāk klajā ar kārtīgu likumdošanu. Paldies, Makavans kundzei, un tagad trīs minūtes Mārtiņš Hoislings, lūdzu. Komisāra kungs, Dāmas un kungi, es jau ļoti brīnējos par jūsu uzrunu, komisāra kungs. Jūs tagad rīkoties tā, it kā nekas nav noticis, jo parlaments jūlijā jūs iesaistīja šajā jautājumā un uh, pieprasīja moratoriju, bet līdz šim nekas nav noticis. Arī likumdošanas jomā nekas nav izdarīts. Jūs uh, Maijā es uzdevu jautājumu par to, cik daudz dzīvnieki ir tikuši klonēti, cik daudz ir nākuši klāt, un jūs sacījāt, mēs nezinām, mēs nevaram pateikt. Uh, Jums nav nekāda zināšana, jūs nezināt, kas notiek, bet tagad izliekties tā, it kā mēs vēl varētu ilgi gaidīt līdz jūsu ziņojumam novembrī. Es domāju, ka ar to nepietiek. Jums ir prasīts rīkoties, bet nekas nav izdarīts. Tas nav pareizi, ko Lainkungs sacīja, proti, ka parlaments ir ļoti skaidri izteicies par moratoriju attiecībā uz otro paudzi. To mēs arī nevaram tagad noliegt, ir skaidri jāsaka, arī šeit ir problēma, jo Visi pētījumi pierāda, ka šī tehnoloģija savā izpildījumā nav pietiekami pārbaudīta, nav ilgtermiņa pētījumi veikti, un skaidrs ir tas, ka attiecībā uz to, kas š, līdz šim ir noticis, ir, eh, nu, ir ļoti liela pārkāpuma pret dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā klonēšanas gadījumā. Tikai 15% no klonētiem dzīvniekiem ir spēja dzīvot, arī tas ir eh, dzīvnieku labturības pārkāpums Un mums ir atbildība, un tas ir jāņem vērā, un, un tik līdz pastāv riski un tehnoloģija nav pietiekami nobriedusi, drīk, nedrīkst eksperimentēt. Mēs pa, ir pavisam skaidrs tas, ka sabiedriskā doma ir negatīvi noskaņoti. Mums ir sabiedrība, kas negaida klonētu gaļu, tāpat arī zemnieki negaida, ka būs klonēta gaļa, un mēs. Uh, mums ir jāapzinās, ka patērētājs ir kritiski noskaņots. Mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem ar šo tēmu, un mēs nevaram teikt, ir jauna tehnoloģija, tas ir progress, un tas tagad ir jāizmanto. Mums ir ļoti kritiski jāizturs pret šīm jaunajām gēnu tehnoloģijām, un es domāju, ka komisija Komisijai vajadzētu uzdot jautājumu, vai mēs ejam pareizajā virzienā, vai mēs šobrīd strādājam zemnieku un patērētāju labā. Es domāju, ka drīzāk nē, un tāpēc vispirms vajadzētu īstenot moratoriju un radīt likumdošanas bāzi. To mēs gaidām. Un gadījums Skotijā jau pierādīja, cik maz komisija gal galā spēja izdarīt šajā jomā, un cik maz tiek darīts, jo nekas jau netika izdarīts. Uh, Un tad vēl par tirdzniecības jautājumiem skaidri jāpasaka, mums Eiropas Savienībā mēs esam izteikušies pret hormonu izmantošanu, un es domāju, ka šāda nostāja būtu arī jāsaglabā un arī citās jomās, lai neradītu papildus riskus. Paldies! Un tagad pusotru minūti Paškas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Komisāra kungs, Eiropas parlaments jau 2008. gada septembrī runāja par dzīvnieku klonēšanu, un tad mēs pieņēmām rezolūcijas priekšlikumu, kurā pieprasījām pilnīgu dzīvnieku klonēšanas pārtraukšanu un arī klonēt dzīvnieku ievešanas pārtraukšanu, jeb aizliegumu Eiropas Savienībā. Toreiz daudzi eksperti un jomas pārzinātāji uzskatīja, ka šādi produkti var izsaukt ietekmi negatīvā ziņā uz cilvēku veselību Problēmas ir saistītas arī ar klonēto dzīvnieku augsto mirstību, pie tam šī mirstība jau novērojam ļoti agros, agrīnos vecumos. Pasaules dzīvnieku labturības organizācijas dati rāda, ka tikai 6% no klonētajiem embrijiem piedzimst un izdzīvo pāris dienas. Iemesls tam ir tāds, ka klonētajam, klonētam dzīvniekam ir sākotnējā izcelsmes dzīvnieka ģenētiskā, ģenētiskais eh, fonds, un tas nozīmē, piemēram, ja dzīvnieks tiek klonēts septiņu gadu vecumā, tas nozīmē, ka jau piedzimstot klonētajam dzīvniekam ir septiņus gadus veca dzīvnieka vai lopa slimības, stress un viss uzkrātā ģenētiskā informācija. Amerikas Savienoto Valstu Veselības aizsardzības un dzīvnieku labturības organizācija uzskata, ka visiem ir vienlīdzīgi jāuzņemas atbildība par to, kas notiek ar klonētajiem dzīvniekiem. Komisāra kungs, es uzskatu, ka varbūt vajadzētu aptvērt tirgu es nedomāju, ka būtu adekvāti pakļaut Eiropas iedzīvotājus šādiem veselības riskiem, kuri jau ir pierādīti. Priekšsēdētājs, paldies Paškas kungam, un tagad Molzer kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji šodien, šobrīd ir skaidrs, ka no klonētiem dzīvniekiem iegūt produktu nonākšana pārtiks ķēdē varētu, ir, ir saistīta ar dažādiem riskiem veselībai. Klonēt dzīvnieki ir daudz neizturīgāk pret dažādām slimībām. Un Es domāju, ka te varētu arī minēt ētiskus un dzīvnieku labturības argumentus. Neatkarīgi no tā ir jāpārliecinās par to, ka patērētāji iegādājoties gaļu var pārliecināties par to izcēles marķējumā. Patērētājiem ir jādod iespēja arī lemt, izlemt nepirkt šādus produktus un nedrīkst slepš pārdot šādus te produktus no klonētajiem dzīvniekiem iegūt produktu, produktu nonāca tirgu apvienotajā karalistē, bet diemžēl mēs nevaram izvairīties no situācijas, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem šāda gaļa var slēps nonākt uz galda. Paldies, un tagad trīs minūtes Somers kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es iestājos par zaļo gēnu tehnoloģiju, bet klonēšana tas ir kaut kas pavisam cits. To nevar ar to salīdzināt. Klonēšana ir mocīšana, un daudz kolēģi jau to sacīja, un es arī pirms vasaras brīvdienām diskusijās, kas mums bija, mm, sacīja, ka lielākā daļa ka, ka tikai pavisam nedaudz klonētie dzīvnieki spēja izdzīvot, un eh, no tiem, kas izdzīvo, uh, ļoti agri mirst, viņiem ir dažādas krop, ekstremitāšu kroplības, viņi ir, um, viņiem ir imunitāte slikta, viņi, tas nozīmē sāpes un ciešanas dzīvniekiem un um, moka pilna nāve. Vai mēs varam uzņemties par to atbildību? Mēs tik ļoti iestājāmies par dzīvnieku labturību un te mēs vēlamies atbalstīt šitā tehniku. To, nē, to mēs nevēlamies un mēs jau jūlijā izlēmām, ka mēs nevēlamies lai klonā dzīvnieku gaļa vai citi produkti nonāktu tirgu, un tas mums ir jābūt konsekventiem. Jā, mēs zinām, ka produkti no klonētiem dzīvniekiem vai viņu pēctečiem visdrīzāk nav kaitīgi veselībai, un es tiešām pieņemu, ka, cil, ka, ka tādi produkti būtu piemēroti cilvēku pārtikai, bet šobrīd jau netrūkst gaļas no tradicionāli radītiem dzīvniekiem. Kāpēc mums vajadzētu kādu klonēt? Tas taču ir pavisam, tas nav nepieciešams un nav nepieciešams mocīt tā dzīvnieku šādiem mērķiem. Un iedzīvotāji arī to nevēlas. Iedzīvotāji nevēlas šādus produktus. Un mums taču tāda arī nav vajadzīga. Nav nekāda argumenta par labu klonēt dzīvnieku gaļai Eiropas Savienībai. Un tāpēc mēs vēlamies ļoti skaidru regulējumu, kas skaidri izsakās pret šādu te gaļu. Es vēlos, lai Eiropas Savienībā tiktu aizliegta no klonētiem dzīvniekiem un to pēctečiem iegūtu gaļu. Un es domāju, ka ir jābūt arī regulējumā attiecībā uz šādu produktu eksportu. Es nevēlos, lai man uz galda nonāktu šāda gaļa, tāpēc, ka tā nav attiecīgi marķēta, kā tas notiks Skotijā. Un es nedomāju, ka mēs varam izsekot visu gaļu. Varbūt tas tā attiecas uz lielopu gaļu, bet attiecībā uz cūgaļu, tāpēc, ka šīs produkcijas ir daudz, nav iespējams izsekot, vai tas tik tiešām nav bijis klonēts dzīvnieks. Pamatā es domāju, ka tas tiešām ir ētikas dabas jautājums. Kāds kolēģis jau sacīja, ka mums ir jārisina arī ētiskas dabas jautājumi, arī par tādiem mēs esam atbildīgi. Un te, protams, ir arī jautājums par dzīvnieku aizsardzību, bet te ir vēl kāds cits jautājums. Pieredze rāda. Es esmu studējusi lopkopību. Uh, Pieredze rāda, ka visas ražošanas tehnikas, ka tās funkcionē tik tiešām ļoti labi, gal galā tiek īstenots arī attiecībā uz cilvēkiem. Un šobrīd mums ir jājautā sev, vai mēs varam klonēšanas tehniku, klonēšanas metodi, nu varbūt nebūt ne tik tālā nākotnē, vai mēs vēlamies, lai tāda tiktu atzīta arī attiecībā uz cilvēkiem. Es to nevēlos, un es to arī nevaru atbalstīt. Un pat, ja kāds klons varētu nezinu, ziedot kādu orgānu, piemēram, mans klons, es vienalga to nevēlos. Un es nedomāju, ka tā ir tāda pārspīlēta šausmu vīzija. Es domāju, ka tas varētu būt iespējams jau diezgan pārskatāmā nākotnē, ja mēs pieļautu klonēšanu. Un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams steidzam aizliegt ne tikai klonēšanu, bet arī no klonētiem dzīvniekiem iegūt produktu nonākšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka pasaules tirdzniecības organizācijā mēs arī varam to pateikt. Mums nevajadzētu sekot visam tam, ko dara Amerikas Savienotās valsts. Paldies! Paldies Zombers minūtē, un tagad uh, Tabadžī kungam vārds uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Pēdējā gada laikā, kopš jūs esat ieņēmis komisāra amatu, Dalī kungs, uh, Jūs esat mēģinājis aizsargāt Eiropas iedzīvotāju, Eiropas pilsoņu veselību. Un kā jau Makavenas kundze teica, un arī Zomers kundze pieminēja, un arī vairāki citi kolēģi pieminēja, Šeit jau ir izskanējuši visi par un pret klonēšanai. Tas attiecās gan uz dzīvnieku labturību, gan uz iedzīvotāju veselību, bet eh, mums varbūt vajadzētu balstīties uz Eiropā veiktajām zinātniskajām analīzēm un pētnī, pētījumiem, jo Amerikā neaizmirsīsim samērā lielu lomu spēlē lobēšana. Tātad pat, ja nav pierādīta nekādi konkrēti veselības riski, pētījumi joprojām turpinās. Kā jau šeit izskanēja, un tagad es to atkārtošu, uh, Vēlētos vēl arī pieminēt, ka es esmu lauksaimniecības komitejas loceklis, un šobrīd nav pierādītu argumentu, lai Eiropas Savienības tirgū ielaistu klonētu dzīvnieku produktus. Šādiem produktiem vispār nav jāparādās mūsu veikalu prauktu, plauktos. Bet, protams, visās sistēmās ir plaisas un nepilnības. Uh, Mums ir jāaizsargā mūsu tirgi, un tas attiecās arī uz Eiropas tirgu importētiem produktiem. Protams, varam runāt par dzīvnieku labturības jautājumiem, un Makavens kundze to jau uzsvēra. Protams, ir taisnība tiem, kur apgalvo, ka mēs nevaram apturēt zinātnisko attīstību un zinātniskos pētījumus, un tomēr visam ir savas robežas. Jā, es nezinu, vai es vēlētos jau kad sastapties pats ar savu klonu. Vēl bez tam ir arī ētiska apsvēruma priekšsēdētājs. Paldies Tabai kungam. Un tagad Grostets kundze, trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Šāvakar diskusijas pilnīgi skaidri ir pierādījušas, cik ārkārtīgi sarežģīts un daudzšķaitnāns ir šis jautājums. Jau esam par to runājuši, tātad šī nav pirmā reize. Komisāra kungs, kad eh, jūs kā jūs pieminējāt, novembrī sagatavosiet komisijas dokumentāciju, mēs atkal par to runāsim. Bet varbūt vajadzētu paskatīties uz to visu pragmātiskāk. Mēs runājam par klonētu dzīvnieku produktu nonākšanu pārtiks ķēdē un pastāv vismaz potenciāls un teorētisks risks iedzīvotāju veselībai. Šobrīd mēs e, visus savus pirkumus vai patiesībā kā politiķa lēmumus balstam uz veselības aizsardzības un pārtikas drošības iestāžu lēmumiem. Bet šobrīd e, nav nekāda pierādījuma, ka klonētu dzīvnieku produktu nonākšanai pārtiks ķēdē būtu jau kādi veselības riski vai pat vides riski. Taču būsim piesardzīgi. E, mums nevajadzētu būt pārāk drastiskiem un ieņemt tādu vai citādu nostāju, jo pietiekami zinātniski argumenti par labu vai pret kādai nostājai vēl nav iegūti. Uh, Tāpēc eh, varbūt mums vajadzētu ieņemt samērā neitrālu pozīciju un neiestāties strikti par vai pret, jo šajā jautājumā ir tik ārkārtīgi daudz skatu viedokļu, sarežģītu šķautņu un daudz citu aspektu. Jautājums par to, kāds varētu ietekmēt Eiropas Savienības tirzniecības nolīgums. Protams, komisāra kungs, jums ir taisnība. Visi aizliegumi un ierobežojumi attiecās uz Eiropu. Eiropas Savienības lauksaimniecība un arī lopkopība ir būtiska daudziem tradicionālo lauksaimniecību piekopjošiem zemniekiem. Taču, piemēram, produktu citi un lauksaimniecības ražojumi, kā arī lopi, kur ierodās, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm, var tikt kaut kad iepriekšējās dzīvēs pakļaut klonēšanai. Mums ir jānodrošina, lai vienādi noteikumi tiktu piemērot pilnīgi visiem, bet mēs nedrīkstam izkropļot tirgu un pakļaut to nevienādiem konkurences noteikumiem. Mēs zinām, ka šobrīd visiem ir problēmas, vai tas būtu mūsu iekšējam tirgum vai PTO bet eh, patiesībā mūsu patērētāji Eiropas Savienībā īpaši nesteidzas iebāzt savā mutē klonētu dzīvnieku gaļu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atbildētu uz visiem jautājumiem, kas vēl nav noskaidroti. Un es vēlētos pajautāt, ko dalīja kungs mums varētu atbildēt un kas parādīsies kā atbildes novembrī komisijas sagatavotajā ziņojumā. Uh, Protams, ka patērētāji jūtas apdraudēti, un tāpēc mums ir jābūt ārkārtīgi striktiem un jāsaglabā veselais saprāts. Mums ir jābalstās uz zinātniskiem datiem un ir jābūt pilnīgai skaidrībai, cik lielā mērā no klonētiem dzīvniekiem iegūta produktu lietošana uzturā ir kaitīgi. Kaitīgi, bet tam ir nepieciešama papildus informācija. Paldies Grostets kungai un tagad Sarbūkungs divas minūtes, Sarbūkungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pavisam nesen man tapa zināms, ka no klonētiem dzīvniekiem iegūti produkti jau atrodas Eiropas tirgū, jau atrodas Eiropas pārtiks ķēdē. Eiropas parlaments jau vairāk kārt ir uzsvērs, ka šāda veida produktiem ir jābūt pilnībā aizliegtiem gan vides, gan arī veselības drošības apsvērumu dēļ. Esam par to runājuši un esam par to runājuši arī novatoriskās pārtiks regulas aspektā. Runājot par Eiropas ētikas komisiju, tad šī komisija ir uzsvērus, ka eksistē būtiski ētikas pārkāpumi vai jautājumi gan i, e, par klonētiem dzīvniekiem, gan par tā saucamajiem surogātu mātēm. Šobrīd liela daļa klonēto dzīvnieku var ietekmēt gan bioloģisko daudzveidību, gan ietekmēt arī lopu, ganāmpulku uzņēmību pret dažādām slimībām. Šeit esam jau dzirdējuši argumentus, ka tas var ietekmēt mūsu tirdzniecības līgumus. Mums ir ticis teikts, ka mēs nedrīkstam neielaist šos produktus Eiropas Savienības tirgu, pretējā gadījumā mēs pārkāpjam starptautiskos tirzniecības nolīgumus. Taču gadījumā, ja Eiropas Savienība pieņems aizliegt konkrētu produktu nonākšanu tās tirgu, kaut vai tāda apsvēruma dēļ, ka šie produkti ir bīstami patērētājam, mums ir jāņem vērā pilnīgi visi juridiskie argumenti, ja mēs vēlamies īstenot šādu aizliegumu. Šeit jau tika pieminēti ētiskie aspekti un vidas aizsardzības momenti. Katrā ziņā visiem ir skaidrs, ka šobrīd ļoti spēcīga argumentācija ir pret no klonētiem dzīvniekiem iegūtu pārtikas produktu nonākšanai pārtikas ķēdē. Komisijai ir jāsagatavo pilnīgi konkrēti risinājumi, kā risināt šo problēmu. Un šajos risinājumos ir jāņem vērā arī parlamenta viedoklis, jo mēs tiešā vējā pārstāvam iedzīvotājus. Nekādu eksperimentu ar dzīvniekiem vai iedzīvotājiem Eiropā priekšsēdētājs. Paldies Sarbūkundzei. Un tagad es dodu vārdu trīs minūtes Delvo kundzei lūdzu. Paldies! Komisārkungs! Es e, vēlētos dalīties ar jums savās e, dziļākajās bažās. Protams, ka mums ir nepieciešams papildus e, caurskatāmība pārtiks ķēdē. Mēs runājam par tā saucamo no kūts līdz galdam izsakojamību. Tas viss ir būtiski. Mums ir jānodrošina pārtikas kvalitāte Eiropā. Par to jau daudz ticis runāts. Mums ir jāizvairās arī no situācijas, kad eh, patērētāja mutēs nonāk gaļa, kas kaut kad ir savā izcelsmes ķēdītē ir nākus no klonēta dzīvnieka. Runājot par izsekojamību, ko tas nozīmē? Patiesībā tas nozīmē caurskatāmību, taču mani nekādā gadījumā nepārliecina tas, ka, ja es nopērku aviņjonā steiku tad kā es varu zināt, vai tas tomēr nenāk no klonēta buļļa? Es vēlētos visu uzmanību visā Eiropā vērst uz to, ka visi pētījumi par klonētiem dzīvniekiem pilnīgi skaidri parāda, ka Eiropas patērētāji ir pret klonētu dzīvnieku produktiem. Tas bija pirmais aspekts. Otrais - mums ir jāmēģina lielāka informācijas apjoms sniegt patērētājiem, un tomēr mēs nevaram noliegt, ka patērētāji nevēlas pārtikā lietot klonētu dzīvnieku produktus. Taču vienlaicīgi mēs nevaram noliegt arī to, ka nav konkrēti pierādījumi, zinātnisku pierādījumu, ka klonētu dzīvnieku produkti vai pat piens no klonētām govīm ir kaitīgs. Bet eh, atcerēsimies, ka patērētājs rīkojas tā, kā tam tīk, un mums ir jādomā ilglaicīgi. Jautājums arī par marķējumu, par to jūs, dalīkungs, runājāt savas runas sākumā. Jautājums ir arī par dzīvnieku aizsardzību. Mums ir nepieciešams maksimālais dzīvnieku aizsardzības apjoms. Mēs runājam arī par to, ka zinātniskos pētījumos izmantoto dzīvnieku daudzums ir jāsamazina, jo tas dzīvniekiem izraisa ciešanas un sāpes. 2008. gada jūlijā tika pieņemta regula, kurā skaidri ir atrunāts, ka klonētie, anī, klonētie dzīvnieki parasti cieši. Visi ētiskie apsmēr, apsvērumi ir viennozīmīgi, ka klonēšana nav pieļaujama kaut vai ētisku apsvērumu dēļ. Pie tam tas nav nepieciešams arī pārtikas klāsta daudzveidošanas ziņā. Tātad, ja mēs vēlamies klonētus dzīvniekus izmantot tāpēc, ka mēs vēlamies dažādot mūsu pārtiku, tad tas neiztur kritiku. Runājot arī par citiem pārtiks sektoriem, arī tos var ietekmēt klonējums. Kā mēs zinām, ir daudz tomātu sugu, un, piemēram, no septiņiem tūkstošiem sākotnējo tomātu sugu ir saglabājušās tikai nedaudzas, un tas nozīmē, ka daudzveidība ietekmē savu veidu ģenētiskā izrase. Paldies Delvo kundzei, un tagad pusotru minūti ar Senis kungs lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πραγματικά δεν θυμάμαι σε άλλη συζήτηση να υπήρχε τόσο... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Es nekādi nevaru atcerēties, ka mēs šajā parlamentā būtu vienojušies par to, ka varētu šādi produkti nonākt pārtiks ķēdē. Eiropas Savienības iedzīvotāji nevēlas redzēt uz saviem galdiem produktus no klonētiem dzīvniekiem. Mēs bieži atsaucamies uz uh, Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem, bet pārāk bieži mēs daudz ko politizējam. Ētikas komisijas un dažādi politis, daž, dažādas politiskās institūcijas ir pierādījusi, ka tieši mēs, Eiropas Savienība un trīs institūcijas, mums ir jāaizliedz klonēti dzīvnieki. Arī Lisabonas līgumā ir skaidri atrunāts tas, ka mums ir jāpiemēro piesardzības princips, ja nav skaidri zinātnisko datu. Līdz ar to patreizajā momentā ir skaidrs, ka mums ir jāaizliedz klonētu dzīvnieku produkti. Komisāra kungs, jūs ziniet, ka mēs esam vienojušies, ka nedrīkst šie produkti nonākt tirgū. Paldies, un tagad eh, brīvais mikrofons, Skelī kungs. Es neesmu pārliecināts vai ne par drošību un izsekam, izsekojamību klonētiem dzīvniekiem. Nepieciešamība. Mēs, mēs gribam veicināt ražošanu un arī dabīsku uh, ražošanu var nodrošināt, uh, lai nodrošināt arī izaugsmu šajā sektorā. Moralitāte, jeb ja morāla, kā Someris kundze teica, ja tas ir morāli pieņemams, ka uh, klonēti dzīvnieki, i, tas ir normāli, tad varbūt pēc laika jau būs klonēti cilvēki. Uh, Steisa kungs runāja par drošību. Kā jūs varat eh, pateikt, ka pašlaik, ka klonēt dzīvnieku pēc taču ir droši cilvēku pārtiks, pārtikā un izsekam, izsekojamība? Eiropas Savienībā mēs esam daudz ko panākuši, ja mēs varam izsekot sek, s, eh, pārtikai visā eh, ķēdē. Uh, E, tad kā mēs tagad izsekosim no klona līdz mājām šo te pārtiku? Es domāju, ka mums ir jāaizliedz klonēšana, nevis jāatvieglo tā. Paldies, Kellie kungs! Kastingundze, viena minūte. Godātais komisār, Apvienotajā karalistē pirmais tāds gadījums tika konstatēts, ka klonēta dzīvnieku gaļa nonāca lielveikalā, un tas ir radījis nedrošību patērētāju vidū. No vienas puses ir radušies arī, no otras puses radušies arī dažādi pārmetumi. Šī tēma varētu problēmas ar izēmniekiem. Komisāra kungs nevar notikt tā, ka likumdošanas trūkumi tiek novelt uz zemniekiem um, Eiropas parlaments ir jau savu nostāju paudzes attiecībā uz novatorisko pārtiku, un te mums ir jāizmanto tieši tie paši principi, ja mēs runājam par klonēt dzīvnieku iegūtu produktu nonākšanu pārtikas ķēdē. Es domāju, ka pastāv starp institūcijām arī ārkārtīgi liels viedokļu atšķirības par to, kā rīkoties ar noklonētiem dzīvniekiem iegūtiem produktiem. Uh, atšķirīgi viedokļi ir, um, ir, ir daudziem, un tāpēc jāņem visi šie viedokļi vērā. <clears throat> <clears throat> Paldies. Nākamais runātājs. Godātais komisāri, mums ir nepieciešams zinātniskais pamats šādiem politiskiem atrisinājumiem, bet tas, nu, man tas nozīmē arī politisku atbildību, ja uh, zinātniski pētījumi vēl nav. Tas, kas ir paveicams, tas mums ir jādara. Es uzskatu, ka ir jāaizstāv man vēlētāju intereses un vē, man vēlētāji. Tas attiec uz visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ir, ka viņi nevēlas šādu klonētu gaļu. Arī olas, kas ir nākuši no vistām, kas tiek turētas sprostos, netiek uzskatīts par veselībai bīstamiem. Uh, Tas līdzīgi vajadzētu rīkoties arī attiecībā uz klonētiem dzīvniekiem un arī otrās paudzes dzīvniekiem, kas no kloniem ir iegots. Te ir par ētiskiem jautājumiem jārunā. Un mēs esam pret klonēt dzīvnieku gaļas lietošanu pārtikā. Jāraugās arī, kāds būs zinātnieks spriedums. Ir nepieciešams moratorijas arī attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir otrās paudzes kloni. Un, jebkurā gadījumā, es iestājos pret šādu gaļu. Paldies! Kalenbaks kundzei! Kalinovska kungs, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysok... Paldies, priekšsēdētāji. E, augsti standarti pārtikas ražošanai Eiropas Savienībā nodrošina labu kvalitāti produktiem un to, ka e, mēs atbilstam tam, ko nu, mums prasa patērētāji. Uh, bet mums um, ir pētījumi, kas saka, ka klonēta gaļa neatšķirs no tradicionāli audzētas gaļas. Šķiet, ka jauna metoža piemērošana tomēr varētu būt problemātiska. Vai mums patiesi jāizmanto klonēšana, ņemot vērā to, ka mums ir mūsdienīgas metodas dzīvnieku audzēšanā? Uh, Fermerus un patērētājus interesē, lai šīs lietas tiktu interesētu, in, um, tiktu regulētas tā, lai ne, netraucētu uh, darbu ražošanu. Mums ir vairākas dilēmas, kuras rodas un radīsies, ja mēs sāka, sāksim uh, gatavot klonāt dzīvnieku gaļu. Paldies Kalinovska kungam, Jāra kungs. Tāties priekšsēdētāji, man ir četri iemesli noliegt klonētu gaļu, un ne visu mēs varēsim pamatot zinātniski. Pirmkārt, klonētu dzīvnieku gaļu nav vēlama Eiropas Savienības cilvēku pārtikā, un tas attiec arī uz um, klonētu dzīvnieku pēctečiem. Otrakārt, kas attiec, mēs vēl īsti nezinām, vai nepastāv draudi veselībai. Treškārt, pierādījumi par dzīvnieku klonēšanu un par veselības traucējumiem attiecībā uz šiem dzīvniekiem jau ir pierādīti. Un cetr, ceturtkārt, dzīvnieku klonēšana būtu jānoraida arī nu, ētisku apsvērumu dēļ. Un tāpēc no klonētiem dzīvniekiem, protams, iegūt produktu nonākšanu pārtikas ķēdē būtu jāizliedz, jo to sagaida Eiropas Savienības iedzīvotāji. Un vismaz viņi sagaida, lai būtu viennozīmīgs marķējums šādai gaļai, ja tā tomēr nonāk tirgū. Paldies! Paldies, Jāra kungs! Fireiris kungam vārds. Paldies, priekšādētāji komisāri! klonētu dzīvnieku produktu nokļūšanu pārtikas ķēdē eh, neidentificētā veidā ir nopietnas eh, pamats bažām. Konkrēti tāpēc, ka, ka tas nāca gaismā pirms, eh, pāris nedēļas pirms parlaments noteica aizliegumu šiem produktiem Eiropas Savienībā. Tāpēc mums jāpiemēro piesardzības princips. Mums pirmkārt ir jā, jānoliek priekšplānā cilvēku veselība, vide un dzīvnieku aizsardzība, lai mēs varam aizsargāt eh, dzīvnieku labturību un šie principi e, ir svarīgāki par citiem. Ja šo produktu tirgošana tiks atļauta, tad mums jāievēro caurskatām, caurskatāmības informācijas un patērētāju izvēles brīvības principi. Diemžēl šodien tas tā nenotiek. Jūs redzat, ka pārtika, kas sa, e, satura ģenētiski modificētus elementus, un klonētu dzīvnieku pēcteču e, produkti ir nonākuši pārtikas ķēdēm. Paldies tālāk. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, priekšsēdētāji par runājāt. Mēs esam runājuši par klonā dzīvnieku izmantošanu zinātniskiem mērķiem un par nopietnu uh, slimību atklāšanu. Kolēģi noliedz uh, ka dzīvnieki, klonēt, klonēt dzīvnieki tiek izmantot eksperimentiem. Daudzi cilvēki, daudzi, eh, daudz no eksperimentiem nav veiksmīgi. No, eh, dzīvnieki saslimst ar dažādām slimībām un viņi priekšlaicīgi mirst. Patērētāji ir pārsvarā pret šādas gaļas lietošanu pārtikā un pastāv liela problēma par to, uh, ka e, reproducējoši iespējami būs iespējama e, cilvēku klonēšana nākotnē. Vai kāds gribētu mainīt Lisabonas līgumu līdz ar to komisāru? Eiropas Savienības nostāja jābūt pilnīgi skaidrai. Paldies Zaborskas kundzei, komisāri. Lūdzu, jums to tik dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, deputāti. Es nebrīnos, ka šis jautājums ir pievērsts sev tik lielu uzmanību un izraisījis tādas diskusijas, un es pateicos jums visiem par to, ka izteicāt savu viedokļu. Tas, kas tika šeit pateikts, pierāda, ka mums ir jāsap, jā, dziļi jāizprot šis jautājums, lai mēs varam pieņemt informētus lēmumu. Kā es teicu sākumā, komisija plāno šogad plāno pieņemt visaptverošu ziņojumu par galvenajiem jautājumiem e, par klonešanas lietām. Es ceru, tiks palielināta skaidrība šajā jautājumā, un tas būs pamats e, e, institucionālām diskusijām, kuras pēc tam sekos. Es uzsveru, ka esošās situācijas uzlabošana var uh, tikt panākta vienīgi ar vienprātību visās institūcijās. Šīs diskusijas notiek kopš 2008. gada janvāra, un es ceru, ka mēs kopā iesim uz priekšu ar mērķi eh, par eh, tādu, ka mēs varētu vienoties, kā rīkoties tālāk. Paldies, komisāri! Paldies par, par lakonismu. Un visbeidzot pēdējais darba kārtības punkts. Mutisks jautājums komisija.